no eh, sešām grupām balsu, eh, debats ir beigtas, balsojums notiks rīt pulksten 12. Un es jums daru zināms, zināmu, ka rakstiskā deklarācija, ko ir iesnieguši deput, deputāti Bacelī eh, un citi par īpašajām olimpiskajām spēlēm, ir guvusi vairāk nekā puses parlamenta deputātu parakstu un attiecīgi saskaņā ar mūsu reglamentu publicēta ar parakstītāju vārdiem un e, nodota saņēmējiem. Un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs e, pārējām pie padomas un komisijas paziņojumiem par stāvokli Moldovas republikā. Taču vispirms es e, gribētu aicināt Vatsonu kungu mums iepazīstināt ar Moldāvijas pārstāvjiem, kas ir spējuši zālē. Paldies priekšsēdētāji. Es